organizēta pārkāpuma pasaules līmenī pret sieviešu vardarbību. Like their... Uh, lūdzu, godātie deputāti, ievērojiet sev piešķirtos runāšanas laiks, jo mēs kavējam. Nākamā runātāja Lukačievskas kundze. Vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pēdējā ziņojuma secinājumi no Oxfam Davosas samitam runā ļoti skaidri. Pasaules ekonomika balstās uz uh, sieviešu eksploatāciju un līdztiesība nenespēļņu, jo sievietes nodrošina trīs ceturdaļas neapmaksātas aprūpes darbus. 12,5 miljārdu darba stundu bez maksas. Tātad līdztiesīga alga, šķēršļu novēršana sievietēm ar īpašām vajadzībām, sievietes darba tirgu, pensionāres samazinošs sieviešu skaits darba tirgu, nabadzība, klimata pārmaiņu sekas. Uh, uz sieviešu veselību un nabadzības statusu. Tās visas ir problēmas, par kurām runāsim ANO konferencē, un es ceru, ka mēs kopā spēsim atrast efektīvus risinājumus un varēsim pieņemt arī politiskas saistības. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja Lietēva Markes kundze, vienu minūtu lūdzu. Dzimuma līdztiesība ir varas jautājums, un vara nekad netiek piešķirta, bet gan izcīnīta. Nav runa par kaut kādu pakalpojumu nodrošināšanu sievietēm. Nē, līdztiesība kalpo visu labā, gan sieviešu, gan vīriešu. ANO ģenerālsekretārs pauda ļoti labus vārdus un vienmēr ir iestājies par šiem jautājumiem, ne tikai tagad savā amatā. Kādas tagad mums ir prioritātes 25 gadus pēc Pekinas? Mēs cīnāmies par sievietēm, kurām nav tiesību, kas nevar uh, precēties, mācīties, uh, pašnoteikties, uh, dzīvot aktīvu seksuālo dzīvi. Tās ir tās problēmas, par kurām vēl joprojām runājam. Vardarbības apkarošanas prioritāte, arī jauno vardarbības veidu apkarošana internetā. Un vienmēr upuri galvenokārt ir sievietes un meitenes. Pastāv vēl arī vēl papildu diskriminācija, tāda, kas turpināsies arī nākotnē, ja mēs šodien neko preventīvi nedarīsim. Piemēram, attiecībā uz uh, darba vietām tehnoloģiju bagātajās nozareis. Es domāju, ka mums vēl daudz, kas ir jāpaveic, taču kopā mēs varēsim to izdarīt. Paldies! Vēlreiz aicinu jūs ievērot sev piešķirtos runāšanas laikus. Paldies! Nākamā runātāja Zahara Polūkundze, pusotra minūte. Madame la komisija. Gudētā komisārs kundze, gudētā ministrs kundze, kā jūs zināt, uh, Eh, reproduktīvās tiesības, eh, dzimuma izglītība ir fundamentāls tiesības cilvēkiem, taču šo pēdējo gadu laikā mēs redzam, ka notiek regress visā pasaulē šajā jomā, un bieži vien to atbalsta lielās nācijas kā ASV, bet arī Eiropas Savienība zaudē savu uzticamību, tad, kad Eiropas Savienība nerunā vienā balsī. Nu, piemēram, Nairobi samits uh, bija brīnišķīgs piemērs. ANO konferences par mm, iedzīvotājiem attīstību. Man liekas, tas bija šokējoši un nepieņemami, ka Polija, Ungārija, Eiropas Savienības dalība valstis ir to um, pusē, kas apšauba sieviešu tiesības. Gudētā komisārs kundze, gudētā ministrs kundze. Uh, Jaunā paudze nekad nav apzinājusies tik labi nevienlīdzības starp sievietēm un vīriešiem. Visur pasaulē jaunā paudze runā Čīlē, Argentīnā, Meksikā, Spānijā, Francijā, Beļģijā, visur pasaulē. Jo šī jaunā paudze vairs nevēlas uh, dzīvot ne, nevienlīdzībā. Viņi sevi sauc par vienlīdzības uh, paudzi. Tagad ir īstais brīdis rīkoties. Vis, visi cilvēki prasa taisnīgumu un cieņpilnas vienlīdzības sabiedrību. Tāda ir Eiropa un Eiropas vērtības, tāpēc mums arī politiķiem ir šajā virzienā jāstrādā. Paldies! Paldies, un tagad lūdzu Bruna. Skundze. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, ir jānosaka Eiropas Savienības prioritātes sieviešu jautājumos. Mūsu delegācija aizstāvēs cīņu pret algu atšķirību, pret cīņu pret kibervajāšanu, piespiedu, laulības, dzimumu orgānu kropļošanu. Uh, kā arī lai atzītu mājās paveikto darbu un mājasainiešu darbu. Mēs nebalsosim par jūsu smieklīgos stratēģiju, kas apšauba valsts suverenitāti un uzspiež Stambuls konvenciju. Gribu runāt par ļoti svarīgu jautājumu, kas jums ir tabū. Radikālā īslama loma uzbrūkot sievietēm pasaulē un Eiropā. Francijā jauna meitene Mīla, kas pašlaik uh, skolā tiek vajāta, jo viņa sociālajos mēdījos kritizē īslamu dažādām reliģijas. Viņi saņēma tūkstošiem uh, uh apdraudējošas vēstules, viņai tiek draudēts ar izvarošanu un uh, nāvi. Tagad viņai aizsargā policija. Pēc trīs uh, nedēļām, kad viņa negāja, nevarēja vairs iet skolā, viņa simbolizē sievietes Eiropā, kas cieši no radikālā islama, ko izplata neasimilēti iedzīvotāji. Uh, feministis neizteicās vispār par šo jautājumu, kas acīm redzot, viņām ir tabū jautājums. Grupa gribēja runāt plenārsēdē par šo jautājumu, bet jūs atteicāties to darīt. Jums ir jāatver acis uz imigrāciju, radikālo islāmu un sieviešu dzīves apstākļiem Eiropā. Paldies! Un tagad lūdzu Rebekiners kundze. Paldies, komisārs kundze, ministrs kundze. Nu, mēs dzīvojam tādā brīdī, kur uzskatām, ka daudzas tiesības ir garantētas, taču daudzas tiek apšaubītas. Reakcionārs kustības. Ksenofobi, um, mizakiniskas kustības, kas vēlas bremzēt ceļu sabiedrībai taisnīgumu un vienlīdzību. Tas mūs skar visus, bet īpaši jau sievietes. Uh, Tad, nu, um, ANO komisija 64. sesija ir brīnišķīga iespēja, lai Eiropa arī starptautiskā līmenī uh, varētu iestāties par uh, sieviešu tiesību cīņu, lai uh, arī Pēkinas platformā darbotos efektīvi. Šajā platformā ir noteikti tikai mērķi Eiropai ir jābūt labam rīkam pasaulē, lai mēs mazinātu um, regresu sieviešu tiesību jomā, varam darīt vairāk un labāk, ratificējot Stambuls konvenciju, apstiprinot direktīvu par um, uzņēmumu valdes kvotām. Tas viss ir ierobež, tas viss ir iestrēdzis padomē, prasām būt drosmīgiem, lai šos mērķus mēs varētu arī beidzot sasniegt. Lūdzu, Mazureks, kundze, vienu minūti. Szanowni Państwo, choć minęło 25 lat od światowej konferencji. Dāmas un kungi, ir pagājuši 25 gadi kopš pasaules konkurences par sieviešu tiesībām Pekinā. Un tas apliecina, ka vēl daudz, kas ir darāms, lai īstenot un aizsargātu sieviešu lomu dažādās jomās. Mums ir jāatbild uz jautājumu, ko jau mēs esam sasnieguši un kas vēl ir jāpaveic, lai sievietes visā pasaulē nesaskartos ar tādām problēmām kā vardarbība, ekonomiskā diskriminācija, sieviešu māšu diskriminācija darba tirgū. Varbūt Eiropas parlamentam ir jāsako Polijas piemēram, kur algu plājas ir vismazākā Eiropā un arī vardarbības līmenis. Līmeņa ziņā Polija ir viena no drošākajām valstīm Eiropā. Mēs esam pret abortu, uh, kā ģimenes plānošanas metodi un nevēlamies, lai Eiropas Savienība finansē tādas organizācijas, kas atbalsta abortus. Rodas jautājums, ko mēs reāli paredzam īstenot parlamentā, lai pilnvērtīgi aizsargātu sieviešu tiesības un nodrošinātu dzimumu līdztiesību. Es gaidu konkrētus uh, datumus, grafikus un plānus. Paldies! Nākamā runātāja Francens Konze, viena minūte lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi! Dzimuma līdztiesība, protams, eh, neapstājas pie Eiropas eh, robežām. 25 gadi pēc Pekinas starptautiskās konferences, vēl joprojām sievietēm un meitenēm visā pasaulē nav tām nepieciešamās tiesības. Dzimuma līdztiesība nenozīmē tikai vienlīdzību vai vienlīdzību stikla griestu pārvarēšanu. Mums ir nepieciešama solidaritāte pret visām sievietēm - dienvidos, ziemeļos, rietumos, austrumos. Un Ņujorkā paredzētā konference piespiež mums īstenot politiskus uh, pasākumus sievietēm neaizsargātās situācijās, proti sievietēm nabadzībā, kara upuriem, sievietēm, kas tiek izkalpinātas kā maikalpotājs. Mums kā Eiropas Savienībai ir jānodrošina labs piemērs, jārunā ar skaidru, vienotu balsi, vislabāk ar lielu mikrofonu. Un es gribētu citēt Mišelu Obamu. Tad, ja tiek smagi strādāts un ir izmantotas visas iespējas, tad ir jāiestājas par to, lai arī citām sievietēm ir tādas pašas iespējas, kādas saņēmusi esi tu. Paldies, nākamā Pagājuši 25 gadi kopš Pekinas deklarācijas, taču dzimuma diskriminācija, diemžēl, joprojām ir aktuāla. Vēl arī šodien uh, ir joprojām divas valstis, kas neļauj īstenot abortu, pat ja sieviete ir izvarota, un arī nav. Uh, Uh, ratificēta Stambuls konvencija. Sievietes pelna pa 16% mazāk nekā vīrieši, un tas ir, tiek uzskatīts normāli, ka uh, sievietei jāatsakās no savas darba, lai varētu aprūpēt uh, slimu mainieku. Eiropai. Uh, ir jāsaka vienā balsī, ka mēs šo imobilismu vairs nepieņemam. Sieviešu reproduktīvās tiesības ir jāgarantē visur arī ir jānodrošina kontraceptīvie, kontraceptīvie līdzekļi, veselības aprūpa, kā arī dzimuma izglītība skolai. Jānodrošina dzimuma līdztiesībai, jābūt arī klimata izmaiņu programmas centrā, jo sievietes visvairāk cietīs no tā. Un es tiešām uzticos jums, komisāras kundze, sievietei, kas vada Eiropas komisiju. Paldies! Paldies tagad Andrujai kundze lūdzu. Es gribu runāt par realismu. Ko darīsiet nevis, lai uzlabotu sieviešu dzīvi, bet lai izglābtu viņu dzīvi? Dzīmumu, liedz, cēkļu kropļojuma, izvarošanas, kas katru dienu eh, tiek um, vērsts pret sievietēm, par ko jūs runāsiet, ANO, par migrāciju, par, par, par to, ka policisti arī ne, nepieņem uh, Pakistāņu sūdzības rasisma vārdā, bet si, feministes, kas uh, nerunā par uh, pusaudzi Francijā, neaizstāv viņu, viņu apdraud islamisti sieviešu uh, bendis jūsu vēlētāji, sievietes ir tikai jūsu vēlēšanas uh, e, vēlētāju elementi, jums ir jābūt drosmīgiem šai civilizācijā, kur sievietes ir bijušas uh, princeses, kāra vadonis un tā tālāk. Mrs. Klots. Klots, kundze, lūdzu, viena minūte. Nav ieslēgts mikrofons runātājai. It's all? It's okay? Yes. E, panie przewodniczący, w swoim. Paldies, priekšsēdētāji. Reigners Kulundze paziņo, ka 25 gadus pēc Pekinas deklarācijas pieņemšanas sieviešu tiesības vēl joprojām netiek pilnvērtīgi respektētas, un es tam piekrītu, jo ir sievietes, kurām nav nekādas balss, kas nevar lemt par savu nākotni. Ir sievietes, kuru izdzīvošana atkarīga no to māšu lēmumiem, kuras nespēja nekādi ietekmēt savu sociālo ekonomisko situāciju. Ir sievietes, kuru uh, ķermeņi tiek kropļoti fiziski vai ķīmiski un tad uh, tiek nogalināti bez jebkādām sekām šiem pārdarītājiem. Nu, vai jūs tas šokē? Un tam būtu tā jānotiek, jo miljoniem nedzīvu sieviešu tiek atņemtas tiesības cīnīties par savām tiesībām aborta dēļ, taču viņām ir tiesības dzīvot, piederēt uh, savam ķermenim un izvēlēties savu nākotni. Neviens eh, vīrietis, neviena cilvēciska būtne. Tai nedrīkst liekt savu ķermeni. Sieviešu kustība, kas aizsargā sieviešu tiesības un nedara to par pilnīgi visiem, tā ir vienkārši liekulība, nogalinot bērnus. Tas ir barbariski. Paldies, nākamā runātājs Pietikainens kundze. Kopš Pekinas deklarācijas sieviešu tiesību jomā ir noticis zināms progresu, taču arī milzīga atpalīdzība. Mums izdevies panākt ievērojamu progresu konvenciju līmenī, starptautiskā līmenī. Izdevies panākt vairāk sieviešu pārstāvniecību politiskajā līmenī, tostarp ieviešot kvotas, un mēs zinām, ka finansējums sieviešu organizācijām un sociālo reproduktīvo tiesību īstenošanai visā pasaulē ir pieaudzis. Es ar prieku raugos jaunās komisijas virzienā, jaunās stratēģijas virzienā. Un cerams, ka mums izdosies spēlēt galveno lomu visā pasaulē, lai mēs varētu sieviešu tiesības mm, nostādīt jaunā līmenī. Šeit vēlos runāt par konkrētu budžetu, ietekmes novērtējumiem, uh, dzimumu līdztiesību kontekstā. Un, protams, ir jārunā arī par Stambulas konvenciju. Ceru, ka arī Āfrikas stratēģija saņems labāku finansējumu konkrētajām NVO. Paldies, paldies, nākamā runātāja Gozalis kundze, vien minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Pēkinas deklarācija 25 gadus vēlāk ir indikators, kā mēs varam mērīt dzimumu līdzsosību, taču esam realistiski par to, ka daudzās ANO valstīs net, netiek īstenot šī deklarācija. Tad, nu, Eiropas Savienības prioritātes šajā ANO komisijas sesijā ir ļoti labas iespējas, lai mēs varētu iestāties par konkrētām lietām - dzīmumtiesības, reproduktīvās tiesības, īpaši sievietēm, kas dzīvo Latviņamerikā. Amerikā izmantojot Eiropas Savienības ārlietu politiku. Nevienlīdzība ir milzīga Latīņa Amerikā. par fizisko integritāti, seksuālo brīvību, reproduktīvo, ties, reproduktīvo iespēju uh, Latvijā Amerikā ir vislielākais uh, nelegālo abortu skaits sešas valstis. Nevienā, nevienos apstākļos neļauj meitene, uh, sievietēm veikt abortus. Uh, Eiropas Savienībai jāturpina atbalstīt organizācijas, kas iestājas par brīvu, taisni un legālu abortu. lai varētu arī nodrošināt un tiek pārtraukt runātāju. Is... Un tagad lūdzu vārds Estaras Feragut kundzei. Vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji. Mēs atzīmējam ceturto konferenci, 24. konferenci ANO Komisijā kopš Pekinas deklarācijas pagājuši 25 gadi izmaiņas ir bijušas ļoti lēnas. Tagad, jā, no mums ir jāizvērtē šī e, konferences sniegtie rezultāti. Bija mazas izmaiņas, ir alga atšķirība, pensija atšķirība, e, ļoti slikts kvalitātes darba vietas Eh, grūti savienot eh, privāto profesionālo dzīvi, daudz vārdarbības un tā tālāk tā joprojām. Tāpēc mums ANO ir jānāk klajā ar kopīgu nostāju, būsim ambiciozi. 2020. gads būs izšķirīgs gads, un mēs visi esam atbildīgi. Nevienu nevaram atstāt nomaļas, un mēs tikai, mēs kolektīvi un individuāli esam atbildīgi. Gribu teikt, ka. Kā vīdes ilgspējība ir svarīga planētai, ilgspējība arī ir svarīga sievietei, tāpat kā taisnīgums un vienlīdzība. Paldies, Pola, kungs minūte. Jākajam pekņē, kudomnē ženīs un iesnau. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Sievietes atrodas sabiedrības nomalē. Un gribu norādīt, ka tieši Romu sievietes saskaras ar uh, sociālo ekonomisko nevienlīdzību, bet arī ar sliktu piekļuvi veselības aprūpei. Slikta izglītība, slikti dzīves apstākļi, smaga pieredze ar izglītības sistēmu. Par to šīs sievietes bieži vien noklusē. Arī šī situācija, ka Romas sievietes tiek segregētas slimnīcās, ir katastrofāla. Viņas tiek atstātas novārtā, personāls par viņām nerūpējas. Un pagātnē Romas sievietes pat tika piespiedu kārtā sterilizētas. 2016. gadā ANO aicināja Slovākiju ierīkot neatkarīgu institūciju, lai kompensētu šīs sterilizētās sievietes. Un 15 gadus pēc šīs nelegālās sterilizācijas uh, rezultātā ir tikai viena sieviete, kas ir saņēmusi šādu kompensāciju. Mums ir jānodrošina iespējas, lai šīs sievietes izkļūtu no šī apburto loka un saņemtu nepieciešamo aizsardzību. Mums ir jārunā par šo sieviešu problēmām. Paldies! Nākamā runātāja Karvaljo kundze. Priekšsēdētāja kungs, ministrs kundze, komisārs kundze. Patiesībā šeit runa ir pat pamatlietām, par dzimumu līdztiesību. Tas ir ierakstīts ANO pamatlīgumos, pamatiesību hartā. Šim pamatprincipam ir jākalpo par ikvienas Eiropas Savienības politikas eh, pamatu, to starp ārlietu. Ir ārkārtīgi nozīmīgi, ka mēs panākam pozitīvu rezultātu nākamajā ANO sieviešu status komisijas konferencē. Mums ir jārīkojas īstenojot sieviešu un meiteņu tiesības, nodrošinot dzimumu līdztiesību. Mums ir jāiestājas par attīstību. Mēs varam būt lepni par to, ka atrodamies vadošajās lomās, emancipācijas jomā, cīņā pret vārdarbību, pret izolāciju, pret vienādu noteikumu nodrošināšanu izglītībā, karjerā, sievietēm un meitenēm. Uh, Es domāju, ka mēs gūsim ambiciozus panākumus un varēsim to visu īstenot, lai 2030. gadā varētu īstenot ilgspējīgas attīstības mērķus. Paldies! Tagad um, brīvā mikrofona procedūra. To radūkungs lūdzu vienu minūtu. Mulțumesc, doamna președintă. Doamna comisar. Jā, paldies, priekšsēdētāja komisārs Kunze. Mēs Ceru, ka jaunā stratēģija kļūs par stratē, revolūciju cilvēku tiesībām ne tikai Eiropas Savienībā, jāparēns papildus konkrēti saistoši pasākumi. Uzskatu, ka eh, te ir jānāk klajā ar Eiropas direktīvu. Bet eh, esmu tiešām bēdīgs, ka ir ļoti maz klātesošo, īpaši jau maz vīriešu. Te vajadzētu pieņemt uh, Eiropas līmeņa uh, lēmumus, lai pienākuma tiesības būtu vienādi visiem, tad arī uh, mudinu rīkoties. Sardonis Kons, viena minūte. Paldies! Dažs mēnešus atpakaļ Irānā tika apsūdzēta sieviete, kas iestājās pār Uh, sievietēm um, um, sieviešu brīvību un nesāt, uh, ne, ne, neesklāt si, seju. Un viņai piespēja 33 uh, gadus cietumā. Milānā manā pilsētā bija līdzīga situācija. Arī sieviete, meitene 15 gadi, viņa arī tika um, sīsta, jo viņa nevēlējās uh, apsegt galvu. Un tad arī Francijā bija līdzīgi. Ir divas sievietes tiks sists, jo viņas vēlējās iziet ielās šortos, un tad, nu jā, parlaments tagad grib noteikt prioritātes 64. sesijai ANO, un es gribētu, lai Eiropa izbeigtu šo liekulību, izliekoties neredzam to, ka attī, arī reliģija šeit spēlē ļoti lielu lomu. Paldies! Mrs. Tomašič, one minute. Tomašič, vienu minūtu. Paldies! Sieviešu līdzsiesība rietumu pasaulē, diemžēl, nav visur sastopama, jo Eiropas eh, Savienībai ir iespēja daudzos fórumos, ieskaitot arī apvienotajās nācijās, iestāties par dzimumu līdztiesību. Dažās kultūrās eh, eh, šajās kultūrās sieviešu sadaļa ir ļoti būtiska. Un reizēm pat uh, neļauj meitenēm piedzimt, tiek izdarīts aborts, ja tiek uzzināts, ka gaidīta tiek meitenīta. Mums tas ir jānovērš. ANO eh, samitu mums vajadzētu izmantot, lai cīnītos pret šo šausminošo eh, praksi, eh, kas ietver sevī nedzimušu meitenīšu nogalināšu, kas ir tik izplatīta dažās kultūrās. Tagad aicināšu valsts sekretāru Brerņats izteikties padomus vārdām, noslēguma vārdiem. Thank you, honorable members of the parliament. Paldies, parlamenta locekļi. Nu, mēs pievērsīsimies 63. sesijai, kas vērsta uz sieviešu stāvokļa uzlabošanu, cenšoties iesaistīt visas valstis konstruktīvā atvērtā veidā. Mūsu galīgais mērķis ir pieņemt precīzu uz darbībām vērstu politisko deklarāciju. Tam vajadzētu vēlreiz apstiprināt Pekinas deklarāciju, lai aicinātu pret rīcības un arī paredzētu pārskata marķierus. Mērķis ir vēlreiz apstiprināta starptautisko akī vajadzību dzimumu vien, vienlīdzības jomā un nodrošināta cilvēku tiesības visām meitenēm un sievietēm viņu vidē. Mēs visi esam atbildīgi par to, lai lietas notiktu. Katra ES institūcija spēlē būtisku lomu. Esmu lepna teikt, ka padome ir aktīva spēlētāja tajā, lai virzītu uz priekšu dzimumu vienlīdzības jautājumus Eiropā un tālāk. Mēs eh, ar prieku sadarbosimies ar parlamentu dzimumu vienlīdzības jomā. Vēlos jums pateikties par aktīvo partnerību un to, ka šo jautājumu stāda tik augstu savā prioritāšu sarakstā. Paldies par uzmanību! Paldies! Valsts sekretārs kundze, slēdzam debates. Esmu sa saņēmis divus uh, projekta dokumentus, lai noslēgtu šīs debats no S un Dēriņu, GOE, NGL un ETP un vienu no EKR. Balsojums notiks rītdien. an announcement before we start another debate. Un pirms ķeramies klāt nākamajām debatēm, ETP un ID grupas ir informējušas prezidentu par lēmumiem attiecībā uz izmaiņām komiteju un delegāciju sastāvā. Šie lēmumi parādīsies šīs dienas sesijas protokolā un stāsies spēkā brīdī, kad tas tiek izziņots. Is... Nākamais darba kārtības punkts ir Mecels kundzes ziņojums sistēma viltotiem un autentiskiem dokumentiem tiešsaistēm. Atgādināšu, ka ir iespējams pieteikties brīvajam mikrofonam un pieteikt zilo kartīti, izmantojot elektronisko sistēmu eh, vai manuāli. Instrukcijas ir pieejamas pie ieejas. Lūdzu, atcerieties, ka zilā kartīte ir iespējama tikai pēc tam, kad ir beigušās eh, runas politisko grupu vārdā. Pirmais runātājs - Mecols kundze, četras minūtes. Eh, eh, Paldies, priekšsēdētāji. Ir noiets ļoti garš ceļš, lai nonāktu pie dokumenta. Jo ir lietas, kas apdraud mūsu Schengen zonu kā brīvas mm, kustības zonu bez iekšējām robežu kontrolēm. Šeit tiek risināta šī problēma, nodrošinot to, ka ir pastiprināta sadarbība starp ES dalību valstīm un partneru valstīm. Ta ir jāspēr soļi attiecībā uz autentiskiem un viltotiem eh, dokumentiem, un tādējādi tas palīdzēs nodrošināt uh, drošību pie mūsu ārējām robežām un arī eh, parūpēsimies par eh, saviem pilsoņiem, kurus pārstāvam. Mēs eh, turpināsim nodrošināt arī labumus no Schengenas zonas un arī nodrošināsim uzticību no pilsoņu puses. Un tad, nu, tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai cīnītos arī pret noziedzību. Tas ir šis jaunais likums, kas palīdzēs identificēt un cīnīties pret viltus dokumentiem. Šajā tiesību aktā ir paredzēts arī satvars, lai nebūtu kāda mm, naudas un laika izšķirdēšana. Tāpat būs jādalās informācija ar visām dalību valstīm, kas tiks informētas par to, kādas ir viltojuma metodes. Ir eh, precizēta Frontex eh, loma jaunajā sistēmā. Esam pastiprinājuši regulas tvērumu, lai iekļautu vairāk informācijas nekā tas bijis līdz šim. Ir jābūt eh, vienotībai, konsekvencei, informētības līmenī kas ir FADO par autentiskiem un viltotiem dokumentiem, un arī ievadīšana ir jācentralizē. Mēs vēlamies, lai Frontexam būtu arī nepieciešama elastība, lai Um, izveidotu un atjaunotu FADO sistēmu. Mēs esam pārliecināti, ka aģentūrai arī būs jauns dokuments par rekomendācijām, mm, kā cīnīties ar jauniem viltojumiem. Protams, mēs darījām visu, ko varējām, tā lai personas dati arī būtu uh, atbilstīgi ES tiesību aktiem. Un rezultātam vajadzētu nozīmēt vairāk aizsardzības, tajā pašā laikā būtu arī garantijas. Uh, par lielāku drošību, stingrāku drošību. FADO ir būtisks eh, instruments cīņā pret eh, dokumentu krāpniecību, īpaši pie ārējām robežām. Ne ES dalību valstu iesaiste, kas arī tomēr piedalās Schengen sistēmā, ir ārkārtīgi būtiska, jo beig beigās tas pozitīvi ietekmēs mūsu kopīgo ārējo robežu drošību priekšsēdētājiem. Tas varētu uh, likties kā ļoti tehnisks jautājums un sistēma, bet es domāju, mēs piekritīsim, ka tas ir būtiski, lai noslēgtu svarīgu e, reformu. Proti mūsu robežu aizsardzības jomā. Mēs darījām visu, ko varējām, un atbildība šajā regulā tiks e, paplašināta. Tāpat mēs arī uzskaitījām specifisku aģentūras atbildību sarakstu un aģentūras uh, personas datu apstrāde un dalībvalstu veikta apstrāde, nu, mēs nodrošinam to, ka tas atbilst ES tiesību aktiem. Tāpat EP ir jābūt lielākai teikšanai šajā jomā un pateicos arī padomēji un Somu Horvātu prezidentūrai par darbu, paldies kolēģiem par koleģiālo konstruktīvo pieeju. Ar prieku gaidu debates šajā plenārsēdē, lai mēs varētu uh, pēc tam izdarīt secinājumus no katra runām. Paldies! Tagad aicināšu izteikties dalīkundzi, kas runās komisijas vārdā. Paldies, cienījamie deputāti, paldies par šīm debatēm. Mūsu pilsoņu drošību uzskat par vienu no galvenajiem jautājumiem un sagaida, ka Eiropas Savienība rīkosies šajā jomā. Drošība un brīvība iet roku rokā. Tāpēc mums ir jārada droša telpa visiem eiropiešiem. Būt drošībā ir absolūti nepieciešams, lai dzīvotu, baudītu tiesības, studētu, strādātu, un tas ir arī absolūti nepieciešams ekonomikai. Ik viena persona, kas ir Eiropā, tai ir tiesības uz drošību. 2019. gada Eirobarometra dati par drošību rāda, ka divas trešdaļas respondentu satrauc tas, ka viņu identitāte varētu tikt nozakta. Labi funkcionējoša Schengenas zona nozīmē, ka mums ir nepieciešama kopīga politika pie Eiropas Savienības ārējām robežām. Mums efektīvi jāuzrauga uh, un jākontrolē personas, kas šķēršo, šķērso ārējo robežu mūsu visu labā. Nepieciešamība stiprināt uh, mūsu drošību ir novedusi pie tā, ka mēs esam nesen pieņēmuši vairākus likumdošanas aktus, piemēram, Eiropas ceļošanas un uh, uh sistēma, ie, ieceļošanas sistēma interoperabilitātes sistēmas starp Eiropas Savienības informatīvajām sistēmām un jaunā Eiropas robežu un krasta apsardzes regula. Šodien mums priekšā ir vēl viens piemērs eh, tam, kā nodrošināt to, ka tiek kontrolēti autentiski dokumenti. Šī sistēma ļaus noteikt viltotus un autentiskus dokumentus, eh, Un es domāju, es pateicos gan Eiropas parlamentam, gan padomēji par konstruktīvo darbu pie šī kompromisa, kas dos patiesu pievienoto vērtību. Jaunā sistēma viltotiem un autentiskiem dokumentiem tiešsaistē būs ārkārtīgi vērtīga robežu kontrols iestāžu pārstāvjiem. Tā ļaus arī Eiropas Savienības dalībvalstīm apmainīties ar informāciju par jauniem dokumentiem, kas ir apritē. Būs tūkstošiem aprakstu dažādiem uh, dokumentiem, kas ir apritē, simtiem uh, dokumentu, kas ir viltoti. Un uh, informācija no 183 valstīm. Tas ļaus arī organizēt likumīgu imigrāciju un visbeidzot politiskā vienošanās uzlabos to, kā darbojas šī sistēma tieši saistē, uzticot uh, šīs sistēmas pārvaldību Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūrai. Drošība satrauc pilsoņus. Viņi sagaida, ka Eiropas Savienība rīkosies šajā jomā, jo ikvienam pilsonim ir tiesības justies un būt aizsargātam. Draudi, ko rada organizētā noziedzība, terorisms un uh, narkotika tirzniecība, apdraud mūsu sabiedrību, tāpēc komisija nāk uz klajā ar jaunu stratēģiju drošībai savienībā šā gada otrajā pusē, un šīs stratēģijas ietvaros mēs koncentrēsimies uz trim prioritātēm - organizētā noziedzība, tā skaitā uh, tirzniecība ar ieročiem, uh, cilvēkiem un narkotikām, terorisms un radikalizēšanās un digitalizēto noziegumu apkarošana. Mūsu mērķis ir nostiprināt uh, drošību uh, Eiropas Savienības kopējā tāpā, un tā būs daļa no jaunā imigrācijas pakta, par kuru mēs šobrīd jau strādājam, kā to paziņojas prezidenta Vanderlājena. Mums ir jācenšas sasaistīt visas informācijas sistēmas. Tas mums palīdzēs rast kopīgu pieeju imigrācijai gan pie ārējām robežām, bet vienlaikus arī strādājot pie Eh, spēcīgas, izturīgas iekšējās sistēmas izveidošanas. Es vēlos vēlreiz pateikties jums par atbalstu un ar prieku sagaidu šīs debatas. Paldies! Liels paldies! Un tagad uzstāsies runātāja politisko grupu vārdā. Vispirms EPP eh, e grupas vārdā. Vārds Rādēv kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Dokumentu viltošana nopietni apdraud Schengens zonas iekšējo drošību, jo tā ir zona, kurā netiek uh, kontrolēta identitāte uz robežām. Uh, Šo eh, sistēmu, iz, eh, šo dokumentu viltošanu izmanto cilvēki, kas nelikumīgi cenšas ieceļot Eiropas Savienībā. Dokumentu viltošana, terorisms un organizētā noziedzība, tirzniecība ar cilvēkiem, zaktu automašīnu tirzniecība. Šis viss uh, problēmas ir saistīts ar nelikumīgiem, ar mm, viltotiem dokumentiem. Un ir grūti tos noteikt un konstatēt, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi uzlabot Eiropas Savienības ceļošanas dokumentu drošumu un arī identitātes pārvaldības infrastruktūru. Sadarbības starp kompetentām iestādēm nozīmē, ka mums ir jāparādz uh, kas vairāk, ne tikai likuma piemērošana. Mums ir nepieciešams uh, panākt Uh, sadarbību starp dokumentus, uh, iz, starp iestādēm, kas izdod dokumentus un dažādajām starptautiskajām organizācijām. Es ceru, ka FADO sistēma tiks integrēta Eiropas robežu un krastapsardzes aģentūras sistēmā. Paldies! Paldies, un tagad vārds Lapis Agilāra kungam. Paldies, priekšsādātāji komisāri dalī. Eiropas Savienības dalību valstīs ir uh, tiesība un atbildība kontrolēt, kas tad eh, piekļūst Schengens brīvās eh, aprites eh, zonām. Un te rodas problēma, ka arvien pieauga viltotu dokumentu un identitātes viltojumu gadījumu skaits. Un tas ir drauds drošībai, cik tālu tas var būt radīt noziedzību, naudas atmazgāšanu un tostarp arī terorismu. Eiropas parlamentam arī ir savs vārds sakāms un mēs atbal, mums ir jāatbalsta instruments, kas veic uzkrāšanu, apmaiņu un uzskaiti šiem viltus dokumentiem, lai cīnītos pret krāpniešību. Un mums ir jā uzticās eh, robežu un eh, krasta apsardzes aģentūrai, ko pastiprinām regulu, ko pieņēmām 2019. Eh, gadā, lai mēs varētu apmainīties drošā veidā ar šo informāciju starp Eiropas Savienības dalību valstīm, arī ar starptautiskām organizācijām un visām tām iestādēm, kas uh, kam tas būtu nepieciešams, lai noskaidrotu personu īsto identitāti, kas eh, pārvietojas eh, Schengens eh, zonā. Un mums vienmēr ir prasība, lai tas būtu atbilstīgi darbam, ko esam veikuši attiecībā uz datu konfidencialitāti, pamattiesībām un Eiropas Savienības pamatvērtībām. Bet nu, tas ir fakts, ka ir jācīnās ar relatīvo nedrāšību. Uh, šiem cilvēkiem, kas pārvietojas mūsu telpā, jo ir pieejami dažādi instrumenti un nepieciešama tātad attiecīgas juridiskās garantijas. Tāpēc es atbalstu arī, lai dati būtu um, sadarbspējīgi un pilnībā ir jārespektē hartā paustās pamat fundamentālās vērtības. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies, un tagad arī New Europe grupas vārdā vārds Tudurakis kungam. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Iesākumā vēlos pateikties referentei Mecels kundzei, kā jauns deputāts šajā parlamentā, kas darbojas uh, pie pirmā likumdošanas akcijas, var teikt, ka viņas atbalsts man bija vērtīgs. Šis jautājums jau diezgan ilgi ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, jo robežu apsardzes uh, darbiniekiem ir ir ļoti grūti eh, noteikt viltots dokuments, ņemot vērā to, cik daudz dokumentu dažādu paraugu tiek izmantot. Jaunā fotosistēma jau tiek izmantot zinām laiku, un tas, ko mēs darām šobrīd, mēs cenšamies to no starp valdību metodas pārnest uz uh, iekšējā starpinstitucionālā metodi. Tas nozīmē, ka mums Ir nepieciešams panākt uh, lielāku teikšanu Eiropas parla no Eiropas parlamenta puses. Personu datu aizsardzības jautājums bija viens no svarīgākiem, kas bija jāatrisina strādājot pie šī dosie, tā lai nodrošinātu, ka personu uh, dati tiek izmantoti uh, tikai tik tālu, cik tie tik tiešām ir nepieciešami. Dalībvalstīm šobrīd ir jānosaka, kurām iestādēm būs piekļuvi FADO sistēmai, piekļuvas līmenis un arī jāregulē, kā par to tiks informēta attiecīgā aģentūra. Un ir paredzēts sniegt arī informāciju Eiropas parlamentam. Mēs cenšamies nodrošināt labāku Eiropas ārējo drošību, aizsardzību, tāpēc es aicinu kolēģus atbalstīt šo dokumentu. Paldies! Paldies, un tagad ID grupas vārdā vārds Tardīno kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos pateikties Mecāls kundzei par paveikto darbu pie šī ziņojuma. Pēdējā laikā mēs piedzīvojam arvien vairāk viltošanas gadījumu. Runa ir par viltotiem un autentiskiem dokumentiem, un šie noteikumi ļaus mums konstatēt tiešsaistē viltots un autentisks dokuments, jo līdzinājā sistēma ir novecojusi. Mūsu pilsoņi sagaida lielāku drošību, tāpēc ir jānodrošina aizsardzība pret viltojumiem un ir jācenšas vērsties pret instrumentiem, kas ir noziedznieku rokās. Uh, jo īpaši jāvēršas pret nelikumīgu imigrāciju, kuras ietvaros tiek izmantoti viltot dokumenti, un tādējādi cilvēki cenšas nelikumīgi iekļūt Eiropā. Mums ir jāsniedz policijas un robežu apsardzes spēkiem datu banku, kas ļautu pēc iespējas ātrāk identificēt viltotus dokumentus. Tāpēc mēs atbalstam šo priekšlikumu, pat ja mēs nepiekrītam dažiem punktiem, Uh, kā piemēram uh, tam, ka ir paredzēts, ka privātpersonas varēs piekļūt FADO datiem. Kas attiecas uz Frontex reformu, mēs uzskatām, ka FADO izmantošana ir ārkārtīgi svarīga, lai cīnītos pret krāpniecību. Paldies! Paldies! Un tagad zaļo grupas vārdā vārds Brikmons kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, cienījamie kolēģi, par lielisko sadarbību strādājot pie šī dosie. Tas tik tiešām ir tehnisks, bet tas ietver arī politiskus apsvērums un arī jautājums, kas ir juridiskas dabas. Frontex noteikti izmanto šo uh, sistēmu, un mēs nevēlamies, lai uh, tiktu stiprināt šīs aģentūras mandāts, jo par to nav runa šajā kontekstā. Vispārējais līdzsvars ir lielisks, tā skaitā arī ir panāktas garantijas, lai avio kompānijas un trešās valsts varētu piekļūt informācijai, taču ierobežotā apmērā. Šī datu bāze saturēs tikai ļoti maz personu datus un visbeidzot mēs rūpīgi sekojam tam, kā tiks uh, publicēt dažādi daļģēti akti. European... Paldies, un tagad EKR grupas vārdā vārds buksēdē Vilālbas kungam. Paldies priekšsēdētāji. Katru gadu tūkstošiem viltus dokumentu tiek konstatēti pie robežām. 2018. gadā Frontex teica, ka 7000 ārvalstu cilvēki tika aizturēti ar viltus dokumentiem, šķērsojot ārējās ēs robežas. Dažādas eh, viltošanas metodas tiek izmantotas ar eh, vairāk kārtīgi lietojamu instrumentu, arī tiek eh, atmazgāti līdzekļi, notiek terorisms. Uh, pateicoties nelegālai ieceļošanai. Un te parādās lielā nozīmība, kāda ir mūsu robeža aizsargāšanai un migrācijas kontrolei, kas ir svarīga mūsu iedzīvotājiem. FADO projekts izmantojot Frontex pieredzi, veicinās ātru, efektīvu informācijas apmaiņu neskarot iespēju pašām dalību valstīm izstrādāt savas sistēmas, lai uh, novērstu un uh, arī tiesā sauktu pie atbildības šo pārkāpumu autorus. Tātad ir rūpīgi jāpārbauda ārvalstnieku ieceļošana, un eh, es, mēs balsosim par šo priekšlikumu, un es ceru, ka arī pārējie deputāti mums sakos. Of the European United Left, Northern Green Left, Mrs. Tagad guja vārdā Regokums. Gracias, prezidente. Kominer... Paldies, priekšsēdētāji. Jāatgādina, ka. E, fači, fašisma laikā Eiropā tūkstošiem cilvēku bija spiesti izmantot viltotus dokumentus, lai bēgtu no šausmām. E, jāatcerās šīs vēstures lapuses, e, runājot arī par tehniskiem jautājumiem, lai apzinātos savu līdzekļu uh, apmērus un iespējas. Eiropa tūkstošiem um, bēgļu notiesāja tiek izmantoti viltus dokumenti, bet uh, ir tie cilvēki, kuriem ir jābēg, un tad viņi var izmantot šādus viltus mm, dokumentus, un tad Eiropa pārvēršas par tādu uh, cietoksni, un mums ir deportācijas aģentūra. Mēs turpinām aizstāvēt uh, cilvēciskas pieejas un vī, humanitārās vīzas un aizstāvot to, lai tiktu atzīts arī uh, klimata bēgļa status. Paldies! Thank you, that conclude. Paldies! Tagad eh, ir uzstājušies visi runātāji politisko grupu vārdā. Un ar šo brīdi var pieteikties arī zilās kartītes jautājumiem. Nākamais uzstāsies Jeruns Lenārs. Jā, danku, Paldies, priekšsēdētāji! Dokumentu viltošana, protams, bieži tiek izmantota noziedznieku, teroristu starpā, lai izbēgtu dažādas kontroles un uh, vairāk kā 7000 cilvēki jau ir pieķerti ar viltotiem dokumentiem, un šis skaitlis turpina pieaugt. Tas apdraud arī Eiropas Savienības pilsoņu drošību, un ir jāparūpējas, lai šī sistēma būtu patiešām labi īstenot, lai to varētu izmantot policisti un robežu robežsargi. Protams, ir jābūt arī eh, tehniskām specifikācijām attiecībā uz dokumentiem. Ir jāparūpējas, lai eh, šos ehm, autentiskos īstos dokumentus varētu atpazīt visur Eiropā. Ir jābūt arī eh, alaža aktualizētai informācijai, un tai ir jābūt pieejamai visu laiku, 24 stundas diennaktī. Šī ir ļoti nepieciešama, vēlama jauna sistēma un dalība valsts tā kopīgiem spēkiem varēs labāk garantēt savu pilsoņu drošību. Gribēju pateikties Robertai Mecolai, kas ir godam pastrādājis kopīgi ar kolēģiem. Paldies! Paldies, tagad uh, Kiničī kundze uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka ir jācīnās pret uh, viltotiem dokumentiem uh, eiro. Šengenas uh, zonā, un tai ir jābūt vienai no prioritātēm arī sadarbojoties iestādēm un lai vērstos pret noziedzīgām organizācijām. Protams, ir jābūt labai efektīvai informācijas apmaiņai Protams, ir jāiegūs, jāaizsargā arī mūsu pilsoņu privātie dati, lai tos nevarētu iegūt citu valstu privātpersonas vai uzņēmumi. Eiropola allaž ir pierādījis, ka galvenokārt viltotus dokumentus uzmanto noziedznieki, lai varētu, piemēram, piekopt vēl smagākus uh, noziegumus tādus kā terorisms, cilvēku tirzniecība un tam līdzīgi. Ir jābūt arī labākai, stingrākai kontrolē pie Eiropas ārējām robežām. Un FADO uh, sistēmai ir jābūt efektīvai, tai ir jādarbojas Frontex paspārnē, bet īstenošanai ir jābūt nevainojamai, lai uh, šos uh, noteikumus varētu ievērot gan pēc gara, gan pēc burta. Paldies Mecols kundzei par visu viņas veikumu un ceru ka šī likumdošana gūs plašu atbalstu Eiropas parlamentā. Paldies tagad Prokačīnī kungs uz minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka šis ir tehniskas dabas jautājums, bet ir jāpiemina arī divi politiskie aspekti. Uh, Dokumentu viltošana ir ārkārtīgi liels apdraudējums mums visiem, un tas nāk par ļaunu arī dalību valstu sadarbībai. Tādēļ ir jāsaprot, ka FADO varētu būt patiešām ļoti uh, veiksmīga sistēma, lai varētu pārbaudīt labāk šos viltotos dokumentus. Un jāsaka, ka mazāk. Uh, patīkams ir šis uh, termins uh, runājot par uh, ierobežojumiem, kas attiecas uz personālajiem datiem. Uh, tā ir garām palaista iespēja, uh, kas, diemžēl, <clears throat> būtu bijusi ļoti veiksmīga, lai labāk cīnītos pret organizēto noziedzību, bet, diemžēl, kreisie Eiropas parlamentā mums sprauda uh, sprunguļus riteņos šajā jomā. Paldies! Paldies tagad minūtes Dehovska kungam. Ďekuji, pane. Paldies, priekšsēdētāji. Cienītā komisārs kundze, referentes kundze, es gribēju pateikties par lieliski paveiktu darbu. 2015. gadā apmeklēju robežu starp Ziemeļu Maķedoniju un Grieķiju. Tur es redzēju 55, daž, 55 dažādu veidu Sīrijas pases, kas tika izmantotas ceļošanai, bet neviena no tām nebija īsta. Visi šie cilvēki bija iekļuvuši Eiropas Savienībā nelikumīgi. Uh, Un eh, jāsaka, ka, eh, protams, ir jābūt vienotām tehniskajām normām, un Eiropas Savienība ir jāpasargā no tiem, kas vēlas tajā iekļūt ar viltotu dokumentu palīdzību. Ir e, jābūt pietiekami labai sadarbībai, kontrolējot e, dokumentus, lai varētu ātrāk atpazīt viltotos eksemplārus. Ir jābūt labai sadarbībai ar ekspertiem un ir e, jābūt pietiekami tādam aktīvam darbam, iekļaujot jaunus datus datu bankā. Dalību valstīm jāparūpējas par to, lai Eiropa būtu pēc iespējas drošāka. Paldies, tagad Jakī kungs uz minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Dārgie kolēģi, dokumentu viltošana. pirmām kārtām uh, tiek uh, piekopta, lai paveiktu smagus noziegumus, tādus kā mm, nelegālo līdzekļu legalizācija, terorisms, cilvēku tirdzniecība un tā tālāk. Tādēļ mums ir ļoti rūpīgi jāpārdomā, kāda būs šī sistēma. Te ir jābūt koordinātai, efektīvai, efektīvai lai varētu labi cīnīties pret organizēto noziedzību. Ir ļoti labi, ka mēs runājam par uh, si, FADO sistēmu un Eh, tā būs eh, Frontex pārziņā. Frontex jau līdz šim ir eh, pietiekami labi sevi parādījusi, rūpējoties par drošību Eiropas Savienībā. Mums ir jāsagatavojas dažādiem apdraudējumiem, arī terorisma draudiem un organizētai noziedzībai. Un beigās liels paldies Meicols kundzei pie tik labi sagatavotu ziņojumu. Par darbu pie tik labi sagatavotu ziņojumu. Paldies! Minūte tagad Sokola kungam priekšsēdētāji. Drošības jautājums Eiropas pilsoņiem ir viens no būtiskākajiem, un eh, mēs dzīvojam tādā ļoti nedrošā laikā organizētā noziedzība, terorisms, eh, citi briesmīgi noziegumi un eh, dokumentu viltošana ļauj cilvēkiem piesavināties eh, svešu identitāti un svešā vārdā pastrādāt šausminošas noziegumus. Tādēļ tas ir it īpaši e, bīstami. Ir ļoti labi, ka tiek piedāvāta šāda mm, sistēma, lai valstis labāk un ātrāk varētu apmainīties ar informāciju par viltotiem dokumentiem. Es domāju, ka tā ir pareizā atbilde, ko mēs varam piedāvāt pilsoņiem, kas pieprasa vairāk drošības. Mums ir jāgarantē Schengenas e, zonas drošība Gribēju pateikties referentei un uh, gribētu mudināt visus strādāt mūsu pilsoņu drošības interešu vārdā. Paldies, Glavakas kundze, uz minūti. Paldies! Jau pašā sākumā gribēju uzteikt Mecolas kundzi par šo lielisko darbu. Un gribēju no savas puses pateikt, ka 2019. gadā 14 tūkstoši cilvēku šķērsoja robežu Balkānu reģionā un 2018. gadā robežu policija um, konfiscēja pie robežām ārkārtīgi lielu skaitu viltotu uh, dokumentu. Par 40% vairāk viltojumu nekā iepriekš. Uh, pārsvarā šie dokumenti ir ļoti labi sagatavoti, tos gandrīz nevar atšķirt no īstajiem. Tādēļ mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai cīnītos pret dokumentu viltošanu, arī uh, atvieglojot informācijas apmaiņu starp dalību valstīm. Noslēgumā gribēju arī pateikties, pateikt, ka Horvātijas prezidentūras eh, moto ir Eiropa, kas pasargā. Un eh, šis moto mums ir jāuztur dzīves un jāizteno. Paldies! Esam beiguši uzklausīt eh, individuālus runātājus, sakos brīvā mikrofona procedūra. Mēs gan esam eh, iekavējušies, nevarēšu tādēļ dot vārdu pilnīgi visiem, kas to vēlas bet parūpēšos, lai eh, būtu pārstāvēts visas politiskās grupas, lai no katras grupas vismaz viens deputāts varētu izteikties. Grapīnī kundze uz minūti. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Tas ir ļoti būtisks jautājums. Ir ļoti labi, ka ir eh, sagatavots ziņojums par FADO sistēmu. Un kurš tad gal galā vilto dokumentus? Tie jau nav godīgi ļaudis ar labiem nodomiem. Protams, ka dokumenti tiek viltoti, lai pastrādātu kādu noziegumu, vai nu tas būtu terorisms vai um, kas cits. Jo